Ļoti labi, tagad ļaušu visiem ieņemt vietas un pa to laiku gribētu jums sniegt paziņojumu attiecībā uz vairāku uh, komiteju nolēmumiem, kas balstās uz uh, 160. pantu un A1 uh, punktu, un tas uh, ir attiecībā uz 15. aprīļa sanīksmes atklāšanu Un uh, šeit uh, GUE, uh, ALDE, FDD un citas grupas ir iesniegušas lūgumu par kultu komitejas nolēmumu par starpiestāžu sarunu sākšanu par audio-vizuālo pakalpojumu ziņojumu. Referente ir Sabīne Ferhaienes kundze. Kultu komiteja ir pieņēmusi lēmumu uzsākt starptiesāšu starunas, un šis lēmums stāsies spēkā rīt. Uh, INTA, ITRE, IMKO, PEŠ un LībE komiteju uh, lūgumi attiecībā uz starpiestāžu sarunām nav iesniegti, līdz ar to šīs komitejas var uzsākt sarunas. Tagad saskaņā ar darba kārtību ir paredzēti padomas un komisijas paziņojumi pār G7 samita sagatavošanu. Dodu vārdu Katainene kungām, kurš izteiksies eh, komisijas vārdā. Lūdzu, komisārkungs